Atbildība Eiropai ir arī jāinvestē, lai aizsargātu uh, mieru tuvajos austrumos, jāaizsargā cilvēku tiesības. Mēs nevaram uh, uh, pakļauties tagad šantāžai par to, ka mūs pārpludinās 3,6 miljoni imigranti. Uh, Un tad, kad uh, mēs runājam par sankcijām, tad nevaram aizmirst arī to, ka tieši Eiropas Savienība arī ir finansējusi Ankaru ar dažādiem instrumentiem, bija pirms iestāšanās instrumenti, Eiropas investīcija banka ir finans, arī paredzējusi finansējumu, kā arī finansējums bēgļu mm, atbalstam Turcijā. Nu, tagad ir jābūt pilnīgai skaidrībai par to, ka ir jābloķē Turcijas iestāšanās Eiropas Savienībai. Tas nozīmēs, ka mūsu kontinents uh, kļūst par islamu kontinentu un uh, kristieši kļūst par minoritāti, kas tiks vajāta, tāpat kā šodien notiek Sīrijā. Paldies! Jūsu laiks, godātā runātāja, ir iztecējis un mikrofons ir izslēgts, jūs vairs neviens nedzird. Pāriem pie nākamā runātāja uz vienu minūti deputāts Kristoforu. Paldies priekšādātāji. Turcijas iebrukums Sīrijā ir vienkārši bezkaunīgs noziegums pret cilvēci, pret Eiropu, pret iedzīvotājiem. Es uzskatu, ka ir pienācis pēdējais laiks pārtraukt runas un sākt darboties. Nulle iecietības pret Turciju. Tā šobrīd neuzbruk tikai un vienīgi turkiem, tā uzbrauka cilvēcei kā tādai, jo kurdi bija tas vairoks, kas palīdzēja mums apturēt ISIS, tā lai mēs varētu mierīgi gulēt naktī Un ja mēs tagad pieņemsim to, ko dara Erdogans šobrīd, tad tādā gadījumā kļūsim par līdzatbildīgajiem. Turcija 1915. gadā noslaucīja armeņus no zemes virsmas, pēc tam uh, grieķus. Uh, 74. gadā iebruka Kiprā pagājušajā gadā. Un šogad, nu lūk, piedzīvojam nākamo etnisko klīnīšanu pret kurdiem, tīrīšanu pret kurdiem. Man tiešām kauns, kauns par to, kā mēs klusējam, kamēr uh, turki izmanto Eiropas ieročus cīņā pret turkiem. Mums ir jāpieliek punkts šai invāzijai. Nākamā runātāja Taņa Fajona uz vienu minūti. Paldies priekšādātāji. Sīrijas ziemeļos šobrīd pied, ir noteikts, noteikti uguns pārtraukšana. Protams, ka Erdogans ir izmantojis Eiropas darbu rīkoties nespēju un nevienprātību, lai īstenot šos pārkāpumus. Eiropas Savienībā ir vajadzīga vienotība attiecībā arī uz ieroču embargo no visas Eiropas Savienības pret Turciju un tāpat jānosaka arī ekonomiski raksturs sankcijas. Uh, Nedrīkstam ļauties eh, ietekmē no Ankaras puses. Kurdu jautājums mums eh, jārisina un ar Turcijas militāro iejaukšanos šīs lietas atrisināt nevarēs. Asada režīms šādā veidā uh, tikai tiks spēcināts Ziemeļ Sīrija kopā ar Ziemeļ Irāku un Turcijas dienvidu austrumiem. Uh, ir tās reģions, kur Turcija izteikti vēlas īstenot militārās operācijas pret kurdiem. Un faktiski tas tā ir kļūst par tādu kā laika bumbu, bumbu ar laika degli. Tas novedīs pie tālākas cilvēku katastrofas, uh, pie traģēdijas šā reģionā kur tad ir mūsu cilvēcība, ja mēs neko nedarām, mums jākaunas. Paldies tālāk uz vienu minūti. Maita Pagazaur Tundo. Jā, paldies, priekšsēdētāji, ar lielu uzmanību sekoju šīm garajām debatēm. Mēs redzam, ka ir frustrācija, taču eh, šīs, eh, taču nejūtam bailes, jo bailes ir tās, kad eh, mums uzbrūk un uz mums uh, sprākstvielas. Mēs um, tikām brīdināti, mēs zinājām, ka Turcija uzbruks un zinājām arī, kā bīstami islamisti izmuks no cietumiem. Un ka radīsies visa šī spirāle, lai islamismu terorismus atzimtu. Mēs tikām par to brīdināt, mēs to zinājām. Eiropieši esam zaudējuši šo iespēju jau krietni uh, pirms ASV lēmumu, lai mēs varētu aktivizēt starptautisko uh, kriminālu tiesu, lai varētu uh, risināt šo situāciju. Uh, Mēs esam uh, liels uh, tirgotājs, jā, bet neesam lieli politiķi šajā kontinentā, un šie konflikti arī mūs ietekmē, un arī ietekmē, jo tas joprojām mēģinam risināt migrācijas krīzi, kas nāk no šī izmisuma pilnā reģiona. Ja mēs uh, neizbeigsim šīs pretrunas un neizveidosim spēcīgu aizsardzības politiku, mēs nevarēsim reiķināties ar nākotni. Paldies! Viena minūte - deputāts Aleksandrovs Jordanovs. Уважаеми господин председател, госпожо председател, от вчера имаме... Liels paldies priekšādātājiem! Situācija reģionā nomainījās vakar. Putins un Erdogans panāca, ko abi gribēja Bašārs Asads piekrīt eh, tam visam, kaut gan viņš ir galvenais vainīgais ehm, pie šīs situācijas. Turcijas politika šobrīd nav vērsta tikai un vienīgi pret kurdiem, nē, tā tiek vērsta arī pret Eiropu. Šī politika iet arī pret jebkurām mūsu nostājām. Mums būtu jābūt pamatīgi nobažījušamies par šiem procesiem un arī par šīm sarunām starp Turciju un Krieviju. Te nerunājam vairs tikai par tādu diplomātisku flirtu, tas ir krietni bīstamāks process. Šādā veidā risinājumi tiks tikai vājināti, bet tos varam piedāvāt tikai mēs. Mēs varam piedāvāt šīs vīzijas problēmu atrisināšanai, un tas attiecas arī uz kurdu jautājumu. Bet tas nenozīmē, Uh, atbalstu kreisajiem nacionalistiskajiem uh, kurdiem, kas darbojas kurdu teritorijā. Paldies tālāk uz vienu minūtu Eiro Hainalūma. Lielas paldies priekšādātāji! Turcijas ofensīva vēršas pret jebkurām starptautiskajām tiesībām, un tā nav pieņemama. Eiropas Savienība, diemžēl, uh, ir palikusi otrajā plānā un tikai noraudzījusies uz to, kas notiek, kamēr Turcija, ASV, Krievija, Sīrija un pat Irāna organizē visu šo spēli un situāciju uz vietas. Sīrijas nafta ir, ir saņēmusi vairāk aizstāvis nekā tās iedzīvotāji un kurdi, piemēram, kurdi, kuriem esam parādā tik daudz. Eiropas parlamentam vajadzētu nosūtīt skaidru un gaišu vēsti, ka gaidām, lai padoma un augstā pārstāva kopā ar komisiju rīkojas izlēmīgāk, tā lai šai traģēdijai varētu pielikt punktu. Un Turcija saprastu, ka ir kaut kādas robežas arī tās op operācijām. Nu, tas nozīmē definitīvu izlēmīgu rīcību no Eiropas Savienības puses un arī kopēju ieroču embargo. Paldies tālāk uz vienu minūti deputāts Grūdlērs. Merci, madame la présidente. Paldies priekšādātāji! Šis jaunais karš Sīrijas ziemeļaustrumos Turcijas, pēc Turcijas iniciatīvas ir starptautisko tiesību pārkāpums. Uh, Tas ir arī pilnīgi necilvēcīgs lēmums, kā rezultātā 300 tūkstoši miljonu to starp bērni ir padzīti no savām mājām. Tā nav cīņa pret teroristiem, ko Turcija īsteno, bet gan cīņa pret tautu, pret kurdu tautu, kas faktiski vēlas tikai vienu mieru, dzīvot mierā un dzīvot. Mēs taču esam krietni spēcīgāki. Um, tad, ja mēs rīkojamies saliedēt, nevis jau nu, esam šķelti, bet, nu, Erdogans to ļoti labi, labi zina. Šī 30 km zona, ko viņš vēlas tagad noteikt starp abām valstīm, nepie, nepiedāvās ilgspējīgu risinājumu, jo cik daudz e, Sīrijas iedzīvotāji tad vēlēsies šai zonā apmesties, un te man jāatgādina, ka starptautiskās tiesības aizliedz šādā gadījumā pārvietot e, kara bēgļus otru pus robežas. Pēc šī kara uh, Eh, kurdu, bēgļu un kurdu ciešanas šķiet tik un tā vēl nav beigušās. Paldies. Nākamais runātājs deputāts Laiga uz vienu minūti. Thank, thank you, chair. Paldies priekšādētāji. Nu šķiet, ka vairs neviens nešaubās, ka Erdogana Turcija neiedars Eiropas Savienībā un iekar, ie, in, iebrūkot Sīrijā, izmantojot karu par terorismu kā aizbildinājumu, lai slaktētu civiliedzīvotājs, Erdogans skaidru un gaiši parādīs, ka uz starptautiskiem notikumiem balstīta kārtība viņam nepatīk. Tieši tāpat, kā viņš okupēja Kipru savulaik. Eh, un allaž pārkāpja arī Grieķijas gaisa telpas robežas un teritoriālo ūdeņu robežas. Un eh, viņš vēršas pret visu, pret opozīciju, pret kurdiem un tā tālāk, tādējādi skaidri gaiši parādot, ka viņam riebis viss, par ko iestājas Eiropas Savienība. Erdoganam riebis Eiropas Savienības dzīvesveids, Eiropas dzīvesveids, viņam nepatīk mūsu demokrātija, pamatbrīvības, cilvēktiesības, Eh, brīvība kopumā un tiesiskums. Un šāda veida Erdogan Turcijai nav vietas Eiropas Savienībā. Ir pienācis laiks Eiropas Savienībai beidzot šīs iestāšanās sarunas ar Turciju pilnībā pārtraukt. Paldies! Nākamais runātājs deputāts Arakovats. Paldies priekšādātāji! Gudātie kolēģi! Mēs droši vien lielākā daļa esam lasījuši grāmatu ar nosakumu eh, Mūsu 40 dienas, eh, ko, eh, nu, kas attiec uz notikumiem vēl pagājušā gadsimtā, bet šķiet, ka notikumi atkārtojas un ir pilnīgi nepieņemama, ka valdība šajā Eiropas Savienībā, un tur runāja par Ungārijas valdību, atbalsta šādu autokrātisku režīmu, kas ir pasludinājis karu pret kurdiem Sīrijā. Un e, šis kārs taču destabilizē situāciju reģionā un rada tālāku humanitāru krīzi. Viktors Orbans, kas bēgļus uzskata par naidniekiem un draudu mums ar viņiem, šobrīd ir šā, sācis atbalstīt tādu agresiju, kas pa, padarīs uh, simtiem tūkstošu cilvēku par bezpajumtniekiem, par cilvēkiem bez mājām. Un tas šādā veidā mēs nevaram rīkoties Eiropas Savienībā. Mēs nevaram pieļaut tam, ka šādi politiķi bez principiem neļauj Eiropas Savienībai rīkoties saliedēti, tad, kad runājam par kopējo drošības un ārpolitiku. Un tāpēc es aicinu padomu pieņemt lēmumus, beidzot darīt to ar kvalificētu laikumu un ne, vairākumu un nevis vienbrausību. Paldies. Tālāk uz vienu minūti deputāts Grošels. Not... Oh, okay. Turški udar v Sirijo je nov krok pekljave tej tragedije 21. stoletja. Turcijas invāzija eh, Sīrijā ir radījusi jaunu eh, krīzi šajā 21. gadsimta eh, krīzē. Mēs redzam, ka tiek pārkāpt cilvēktiesības, humanās tiesības un faktiski redzam, ka NATO dalība valsts Eh, it kā aizstāv savas uh, drošības intereses, bet nevajadzētu uh, būt naiviem. Uh, redzam, kas notika Sočos. Uh, te ir runa par ģeopolitiskām uh, interesēm un pēc kara kārtību Sīrijā. Tas nav nekāds karš pret uh, terorismu, bet uh, tā ir cīņa pret uh, kurdiem. Uh, kuri faktiski iznes saviem pleciem lauz tiesu smagumu cīnoties pret islāma valsti. Un um, politiska spiediena izdarīšanai Erdogāns ir izmantojis eiros piešķirtos miljonus. Mums eh, vajadzētu izmantot eh, spiedienu no savas puses, lai mainītu situāciju. Paldies, un tālāk Mandelkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir tāds teiciens, ka taisnīgums ir pirmais upuris katrā karā. Un uh, viss šis uh, uzbrukums, kas tiek saukts par miera avotu, ir lieli mēli. Tas uh, faktiski ir tieši pretējais vardarbības uh, un uh, citu uh, netaisnību avots. Erdogāns ir pārkāpis visas Eiropas uh, vērtības un uh, mums ir Eh, jāpārtrauc eh, šis te um, Eiropas kandidātu valsts eh, status, vai tas nav absurdi, ka uh, Ziemeļ Maķedonija un Albānijai tika liekts šis te status un liekta iespēja uzsākt sarunas, bet Turcija tādu saglabā. Vai mēs joprojām gatavojamies vājo Turcijas ekonomiku atbalstu, atbalstīt? Uh, Eh, mums ir jāsūt skaidrs signāls šajā situācijā. Mēs, protams, saprotam, ka visi Turcijas iedzīvotāji eh, nav šī režīma atbalsot, atbalstītāji, un tomēr mums ir jārunā eh, Eiropiešu vārdā un jāsūt skaidrs signāls par savu nostāju. Paldies, Andro Lakis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Pusotru gadu atpakaļ mēs runājām par uh, situāciju Afrīnā, un vienīgais, kas ir mainījies, ir uh, mēs um, runājām par uh, pavasari, tagad mēs runājām par miera avotu uh, vai arī pavasari, un uh, galu galā uh, šis ir uzbrukums kurdiem. Uh, kuri eh, ir um, palīdzējuši cīnīties eh, pret eh, ISIS, un tas nav nekāds miera avots, kā Erdogāns ir nosaucis šo te operāciju. Uh, Mums ir nepieciešams realizēt nekavējošas uh, sankcijas un jābeidz piegādāt uh, ieroči no visām valstīm saskaņā ar visiem līgumiem, kāda mums ir ar Turciju, ne tikai uh, pārtaucot jaunos līgumus. Un uh, faktiski tikai tas apliecinās, ka mēs tiešām uh, domājam to, ko runājam. Vandālenkungs, priekšsēdētāji. Amerikāņiem aizejot no Sīrijas ziemeļa austrumiem, Trumps ir pāmetis kurdus un kristiešus neapskaužamā situācijā. Un tas, ko amerikāņu valsts vadītājs ir izdarījis, ir pilnīgi nepieņemami. Ārlietu ministru padome arī nav rīkojusies atbilstoši, ja mēs runājam par ieroču embargo, tas nav pietiekoši stingrs. Esam aicinājuši Turcijas vēstnieku sniegt paskaidrojumus, bet tas neko nav uh, sniedzis. Ir pienācis laiks, kad mums ir jāpieņem ļoti stingra pozīcija um, ārlietu jautājumos un jārīkojas atbilstīgi. Kurdi un kristieši ir jāatbalsta, kad vien tas iespējams. Paldies, un tagad Bārlīkundze. Vienai lietai ir jābūt skaidrai, ka e, reģionam ir nepieciešams e, politisks risinājums, nevis militārs. Un, uh, vienkārši divu stundu debates šajā parlamentā neko neatrisinās. mums ir uh, jāatbalsta uh, demokrātiskie skurdu spēki, kas ir bijuši mūsu vislabākie partneri, bet Erdogans uh, tai vietā vienojas ar Putinu un de facto uh, rīkojas šajā teritorijā. Mēs varbūt esam zaudējuši īsto brīdi. Mēs varbūt esam zaudējuši, situ, eh, zaudējuši pareizo momentu, bet mums ir iespēja vēl rīkoties un pā, jā, pā, mums ir iespēja pārtraukt ieroču piegādi un neļaut uh, pasliktināt bēgļu situāciju un uh, cilvēktiesību apdraudējumu. Paldies, Zoido Alvarez kungs. Gracias, prezidenta. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Šīs dienas debatēs mēs redzam ļoti skaidri, ka. Turcijas o, militārās operācija Sīrijā raisa dramatiskus sociālās, politiskās un arī ekonomiskās sekas, taču šorīt gribu īpaši izcelt to, ka tūkstošiem ISIS teroristi izbēguši no cietuma, viņiem ir Eiropas pasis un viņi var atgriezties. Uh, šeit uh, pie mums un radīt milzīgu krīzi. Mums ir jākontrolē tūkstošiem teroristi, kuri vēlas atgriezties Eiropā. Mēs to nevaram pieļaut. Spānijā mēs arī cietām desmitiem gadu no ETA terorismu, bija tūkstošiem upuri, taču pateicoties drošības iestādēm, uh, Eh, tiesiskumam Spānijas sabiedrībā mēs to sakāvām. Mums ir liela pieredze. Uzskatām, ka cīņā pret terorismu Eiropas Savienībai jābūt eh, ārēja drošības aizsardzības politika, tai jābūt ambiciozākai, lai īsis teroristi um, neveiktu savu šausminošos noziegumus. Paldies! Paldies, un tagad Lopes kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodien mēs nosūtām ļoti stingru vēstījumu. Mēs absolūti nosodām uh, Turcijas militāro iebrukumu Sīrijas ziemeļa austrumos. Uh, tiek pārkāptas starptautiskās tiesības, ANO mehānismi, NATO mehānismi tiek pārkāpti. Tam ir uh, ļoti smagas humanitārās sekas. Tas uh, izraisa visu līdzsvaru reģionā un turpina arī šo uh, vietējo iedzīvotāju pārvietošanu un ciešanas. Tur um, Galvenie upuri ir kurdi, kas bija mūsu sabiedrotie, lai varētu sākāt uh, islama valsts terorisko organizāciju. Un, protams, tur ir arī ieguvumi Putinam un uh, Asadā. Mums ir jānosoda tas, mums ir jārīkojas arī, mums jāizmanto mūsu instrumenti, jāliedz ieroģis tirzniecību Turcijai, jāizmanto mūsu tirgus, no kā gūs labumu arī pati Turcija, jāpieņem arī galīgi lēmumi par Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā, tātad tas ir jāaptur. Paldies, un tagad Bilčikums vienu minūti. Madam President. Um... Paldies, priekšsādātāji. Jā, tas jau arī tika teikts. Turcijas invāzija Sīrijas ziemeļaustrumos apdraud visu reģionu stabilitāti, arī stiprina tos, kuri vēlas izvērst plašā konfliktuvajos austrumos. Tādēļ tas ir mūsu vitālās interesēs šeit Eiropas Savienībā dalība valstīs cīnīties pār Sīrijas teritoriālo integritāti. Mēs nevaram pieļaut to, ka tiek pār. Uh, zīmētas robežas un ka tas notiek tādā forsētā veidā. Mēs nevaram kā pieļaut to, ka Sīrijā atkārtojas Krīmas liktenis, līdz ar to ieroču embargo finanšu sankcijas, kā arī jo, Turcijas iestāšanās sarunas atcelšanas ir tas, ko mēs varam darīt tagad, mums tas ir jādara tagad. Un mums plašāk ir jācīnās par Eiropas vērtībām mūsu kaimiņu reģionos, nevaram pieļaut lielāku Turcijas, Krievijas, klātbūtni kaimiņu reģionos. Tas ir vitālās mūsu Eiropas interesēs. Liels paldies! Un tagad uh, Mairino kungs zina minūti. Erdogans ir uzsācis agresiju un kāru. Eiropas parlamentā mums tas ir jāsaka skaļi un jāsauc līdz īstos vārdos. Arī mūsu atbildē ir jābūt ļoti spēcīgai līdz šim Eiropai. Nav izdevies runāt vienotā skaļā, spēcīgā balsī. Mēs nevaram tikai Eh, nosodīt ir ļoti konkrēti jārīkojas. Turcijas militārā intervence ir jāsoda ar ekonomiskām tirsniecības sankcijām, jānosaka ieroča embargo, lai galvenie upuri nebūtu atstāti vieni. Tie ir sievietes, vīrieši, bērni, kurdi, kas ir galvenie upuri. Mums ir tieši eh, jāatbalsta kurdu tauta. Mums ir jāpauž pret viņiem cilvēkiem vislielākā solidaritāte. Viņi tagad ir izmantoti cīņā pret teroristiem un tagad vienkārši atstāt likteņu varā. Un tad arī Turcija šādaž Eiropu ar bēgļiem, arī tēpi nekavējoties ir jāpārtrauc konflikts un uh, nekavējoties jāatsauc Turcijas militārie spēki. Paldies, un tagad uh, Kefalogiānis uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Turcija aizbildinoties ar to, ka kurdi, kuri dzīvo Sīrijā, ir teroristi, ir uzsākusi savu militāro invāziju Sīrijā. Viņi turpina savus militārās operācijas Sīrijas teritorijā. Galvenie upuri ir nevainīgi civiliedzīvotāji, arī bērni. 1974. gadā šī valsts ar līdzīgu aizbildinājumu arī iebruka Kiprā un tagad okupējusi daļu no salas. Mums priekšā ir Eiropas padomas rezolūcija, kas nosoda bez aplinkiem Turcijas invāziju. Tā rezultātā tagad arī islāmas kaujinieki ir uz brīvām kājām. Mums ir jāsankcionē Turcija. Mums jādara nekavējoties. Lielas paldies, Mārkas uh, kundze, uz minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. 2016. gadā Eiropas Savienība ar Turciju pārakstīja vienošanos ar mērķi palīdzēja 3,5 miljoniem bēgļu. 3,7% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Tātad tie 3,7% no visiem e, Eiropas Savienības iedzīvotājiem, kas atrodas arī Turcijā. Un, tā, valsts turpināja bloķēt šī jautājuma risināšanu. Arī solidaritāte nebija Eiropas Savienība attiecībā uz valstīm, kas turpināja uzņemt bēgļus, tāpēc šis mehānisms tika aktivizēts. Kopš tā laika Turcija pret mums izvērsus nepārtrauktu šantāžu, um, biedējot, ka slūžas tiks atvērtas. Uh, Turcija drošības apsvērumu dēļ, kas varētu būt pat leģitīma, ir rīkojusies, taču ir jāaptur šī militārā invāzija, Eiropas Savienībai jāmobilizē visa vietekme, jāsadā kopā ar apvienotajām nācijām, lai varētu apturēt slaktiņu šajā reģionā. Paldies, Kēlī, kungs, minūte. Paldies! Priekšsētājs kundze, bieži tā nenotiek. Eiropas parlaments runā vienā balsī, bet šodien tas tā notiek. Mēs visi kritizējam to, ko dara Turcija Sīrijas ziemeļaustrumos. Un mēs zinām, kāds ir iemesls. Donalds Trāms lēma pēkšņi atsaukt armijas uh, spēkus no šīs teritorijas. Un mēs redzam, kādas ir sekas un rezultāti. Tās ir ciešanas, tas ir noticis jau pauģu garumā. 260 eh, tūkstoši cilvēku bez mājām atgriežas arī Īslāma valsts. Mums ir jādara viss, ko varam, lai varētu novērst, piemēram, ieroču eksports Turciju, tad arī jāskatās, kādu finanšu pabalstu mēs tur pārskaitām, ir jāatrod. Uh, arī ANO kontekstā risinājums. Paldies, Pīters Kungs, vienu minūtu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Jā, tā ir laba lieta, ka Eiropas parlaments nosūta skaidru vēstījumu Turcijai. Un mūsu rezolūcijas projekts, manuprāt, ir arī šeit ir ļoti skaidrs. Mūsu finansiālais pirms iestāšanās atbalsts nav bez nosacījumiem. Uh, Turcija jāpiemērs Eiropas normām, un, ja tas tā nenotiek, mēs vairs nevaram finansiāli viņus atbalstīt. Un arī tas, kas notiek Sīrijas ziemeļaustrumos, ir uh, ļoti skaidrs atgādinājums. Eiropas Savienībai mums ir nepieciešama spēcīga migrācijas politika, aizsardzības politika, ārlietu politika. Tas ir atgādinājums mums visiem, ka mēs gribam starptautisko aizsardzības zonu Sīrijas ziemeļos, ko pārvalda starptautiskie spēki. Tikai tādā veidā mēs varēsim apturēt arī iedzīvotāju bēgšanu un reģionu stabilitāte arī tādējādi tiks atgūta. Paldies! Un tagad lūdzu Furles kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mēs aizvērām acis uh, šī nozieguma priekšā. Mēs uh, um, atstājām novārtā tautu, kas apkaro islāma valsti un atstājām viņus Turcijas nagos. Tagad Eiropas Savienība ir jāpieņem pasākumi. Gribu atgādināt, ka 45 gadus atpakaļ Turcija iebruka arī manā valstī. 45 gadus vēlāk. Uh, Mēs redzam, joprojām ir uh, uh, cilvēki, kuri atrodas bēgļu gaitās. Tāpat kā 45 gadus atpakaļ, starptautiskā sabiedrība klusēja. Šodien vēlreiz starptautiskā sabiedrība klusē aizver acis uh, iepratni Turcijas noziegumiem Kīpā. Kipra tas bija tātad 74. gadā, bet Bente nav sodīts un joprojām rīkojas un vēsturi par to mums spriedīs tiesu. Paldies! Lielas paldies, tagad Bentēlas kundze viena minūte. Priekšsēdētājs kundze, šodien mēs runājam par militārām operācijām Turcijā, eh, ko veids Turcija Ziemeļsīrijā un kas eh, runā pretī eh, starptautiskajām tiesībām. Situācija ir tāda, ka Sīrijā uh, uh, ir runa arī par Eiropas interesēm, un tagad Asādam un uh, Krievijai būs visa teikšana. Mums ir jāsaprot, ka ir jāsniedz humanitārā palīdzība. Mums ir jāsecina, un šeit es uh, atgriezīšos pie daudzpartijas prasībām. Mums uh, beidzot vajadzētu domāt par lēmumu pieņemšanas uh, struktūru Eiropas Savienībā, jo, ir, ja runa, teiksim, par uh, drošības jautājumiem padomē, mums ir jānodrošina, lai uh, atsevišķi atsevišķu valstu iniciatīvas, piemēram, Vācijas aizsardzības ministres aicinājums izveidot starptautisku aizsardzības zonu, varētu uzreiz tikt izvērtēt Eiropā un novest arī pie kopējas Eiropas rīcības. Mums ir jāsaprot, ka Turcijas rīcība ir nepieļaujama, un mums ir jānodrošina uh, tas, lai netiktu izplatīts terors. Mums ir jādomā par aktīvu terorismu apkarošanu un par drošības situācijas uzlabošanu. Mums ir jābūt vienotiem, un šajā sasaukumā mums ir jāspēr nozīmīgs solis politiskas savienības virzienā. Paldies, kolēģi, un tagad tā, eh, turpināsim ar brīvā mikrofonu procedūru. 16 cilvēki ir pieteikušies runāt, es, eh, diemžēl, nevarēšu dot vārdu visiem. Eh, sāksim nekavējoties ar, ar Rozenbergas kundzi uz vienu minūti. Priekšādātās kundzei. Turcija atkal ir īstenojusi savus uh, nelegālos plānus un pārkāpusi starptautiskās tiesības. Turcija ir iegājusi Ziemeļsīrijā, un tas ir novedis pie tūkstošiem cilvēku bēgšanas. Te ir runa par vēršanos pret eh, cilvēci. Mums ir jāsaprot, ka Eiropas Savienība pašlaik pilnīgi bezpalīdzīgi uz to visu noskatās. Mums ir jāmēģina uh, mainīt šī situācija. Mēs redzam, ka Turcija neievēro starptautiskos noteikumus, nerespektē pilnīgi nevienu. Mums vajadzētu nodrošināt, lai sankcijas tiktu īstenotas un lai nauda varētu nokļūt pie pilsoniskās sabiedrības. Turcijai ir jāuzņemas atbildība. Turcijai nav vietas Eiropas ģimenē. Lielas paldies, Mavrīdis kungs! Thank you, Madam President. Paldies, priekšādātāji. Es šeit eh, lasu virsrakstu. Turcijas militārā operācija Ziemeļsīrijā un tās sakas. Es eh, domāju, ka būtu bijis daudz labāk, ja šeit būtu rakstīts, šeit nav runa tikai par militāru operāciju. Tā ir eh, militārā invāzija, un tās sekas nav tikai drošības jautājumi, mūsu kurdu sabiedroto nodošana un islāma valsts izplasīšanās. Šīs eh, Turcijas militārās invāzijas sekas ir konkrēti noziegumi pret eh, cilvēci, tā skaitā te runa par etnisko tīrīšanu, tāpat arī ir plāni par nelegālām apmetnēm Sīrijā. Tas ir tas pats, kas notiek eh, Kīpras ziemeļos. Mēs varētu rīkoties, mēs varētu uzlikt ieroču embargo, mēs varētu sagraut Erdogana ekonomiku. Un, jā, protams, mēs varētu arī saukt noziedzniekus pie uh, taisnības. Ir pienācis laiks to darīt. Lielas paldies, tagad Abila uh, Balbarandīkas kundze vienu minūti. Gracias, presidenta. Quiero expresar aquí nuestro... Paldies, priekšādātāji. Mums vajadzētu nosodīt uh, mm, šo invāziju. Šī invāzija pārkāpja uh, starptautiskās tiesības. Mēs uh, redzam, ka ir cietuši civiliedzīvotāji un uh, daudziem cilvēkiem ir nācies mainīt savu apmešanās vietu. Mēs redzam, ka ir ārkārtīgi daudz bēgļu, kas pašlaik tiek apmetināti vietā, kur uh, agrāk visas uh, etniskās piedarības, visu etnisko piedarību cilvēku varēja mierīgi sadzīvot. Mums uh, vajadzētu nodrošināt uh, starptautiskās sabiedrības iejaukšanos. ANO un Eiropas Savienībai vajadzētu vērsties uh, pret šo starptautisko tiesību pārkāpumu un vajadzētu īstenot efektīvas sankcijas. Bez tām mums ir vajadzīgs arī dialogs. Uh, Šeit ir jāiesaistā dažādi diplomātskie centieni un ir vajadzīga arī humanitārā palīdzība. Thank you. Paldies. Kempā kundze. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. E, szanowni państwo. Lielas paldies priekšādātāji, dāmas un kungi. Narzędzia, mamy środki, mamy wszystko. Mums ir atbilstoši instrumenti, mums ir rīki un kas e, tagad notiek. Mums pretī stājas Krievija, un Krievija šeit ir priekšrocības. Tas ir patiešām skumīgi. Eiropā cieš no šiem konfliktiem tuvajos austrumos. Mums ir jādara viss, lai šis konflikts beigtos, un mēs e, nevaram šeit tikai runāt. Mums diplomātiskā uh, mērogā ir jādara viss, lai šis konflikts beigtos pēc iespējas ātrāk. Mums ir jārūpējas arī par cietušajiem. Es pateicos komisāram Stilianidis, jo viņš ir paveicis ļoti daudz cietušo labā, bet Ja ir runa par tuvajiem austrumiem un Sīriju, tad tur ir arī misionāri un daudz brīvprātīgie, kas eh, mēģina palīdzēt eh, cietušajiem, bet, eh, protams, ka šie aktīvisti cieš arī no apdraudējuma. Šīm organizācijām ir jāpalīdz. Nākamais runātājs papadimulis kungs. Paldies, priekšādātāji! Vārdi, vārdi un atkal vārdi. Erdogans ir iemāršējis Ziemeļsīrijā, un to viņš ir darījis pateicoties eh, Trumpa dotē zaļai gaismai. Tagad viņš izjūt arī Putina atbalstu. Šī invāzija runā pretī starptautiskajām tiesībām, Lozānas līgumam, un Eiropas Savienība šeit eh, izskatās kā um, kaut kas ļoti niecīgs un bezspēcīgs. Mums ir vajadzīgi darbi, mums ir vajadzīgas ekonomiskas sankcijas, mums ir vajadzīgs ir atbilstoši ieroči embargo. Mums ir jāatcerās par padomus tikšanos pirms pāris mēnešiem. Cipras toreiz izteicās, un mums vajadzētu panākt, lai šie lēmumi tiktu īstenoti. Uh, Šeit ir runa par ekonomiskām interesēm, kas tam visam stājas pretī. Mums ir jāatcerās arī par Vācijas un Francijas um, ieroču industriju. Lielas paldies, nākamā runātāja. Šoidrs kundze. Lielas paldies, priekšādātāji. Godāmie kolēģi, Turcijas um, invāzijas īrijā ir jānosoda. Kurdi cīnījās pret uh, islāma valsti, un uh, tagad šie kaujinieki ir brīvībā pateicoties uh, Turcijas invāzijai. Šī invāzija ir radījusi vēl vienu bēgļu vilni, un tāpat arī ir daudz cilvēki, kas ir zaudējuši dzīvības. Cieši pilnīgi nevainīgi cilvēki. Ir ļoti labi, ka Turcija tagad šo ofensīvu ir apturējusi, un tas ir noticis pateicoties apvienoto nāciju un Eiropas Savienības izdarītajam spiedienam. Drošības zona noteikti būtu saprātīga, bet šeit būtu jāiesaist arī starptautiskie spēki. Nedrīkstēti būt tā, ka šī teritorija būtu Turcijas okupēta. Turcijas invāziju nevajag uzskatīt par uh, vienu atsevišķu pasākumu. Turcija pēdējos gados ir rīkojusies kā valsts, kurai nav svarīgas Eiropas Savienības vērtības. Paldies tagad vienu minūtu Vordas kundzei. Miljoniem cilvēku, uh, kas piedara dažādām etnijām un raļiskām kopienām, šajā reģionā tiek apdraudēti. Desmitiem tūkstoši ir devušies prom no savām mītnēm. Uh, Mm, kristiešu teritorijas arī cieš no šiem uzbrukumiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka šos uzbrukumus veic eh, Turcijas militāristi, un viņa mērķis ir etniskā tīrīšana un demografiskas izmaiņas. Es eh, vēlos eh, šeit aicināt uzreiz pielikt punktu Turcijas invāzijai Ziemē Sīrijā. Uh, Ir jāizveido arī no lidojumiem brīva zona un ir jāpieliek punkts ieroču tirzniecībai ar Turciju. Ir vajadzīgas arī politiskas un ekonomiskas sankcijas pret Turciju. Turcija jau ir veikusi kara noziegumus, un ir iespējami arī turpmākie kara noziegumi un etniskā tīrīšana, uh, it kā cīnoties pret ISIS un citiem teroriskiem uh, grupējumiem. Mums ir jānodrošina uh, Ziemeļsīrijas un Austrumsīrijas cilvēku politiskā pašnoteikšanās, ir jānodrošina sieviešu iesaiste, un tāpat arī ir jādod iespēja izteikties cilvēkiem, kas piedar dažādām politiskām un reliģiskām kopienām. Vordas kundze ir jādod vārds visiem. Tagad došu vārdu Joevas kundzei. Lielas paldies! Es atbalstu šo rezolūciju un. Atbalstu arī to, ka Eiropas komisijai vajadzētu iesaldēt līdzekļus, kas ir paredzēti Turcijai. Šiem līdzekļiem nevajadzētu nonākt uh, militāru operāciju finansēšanā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka Erdogans mūs šantažē. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka uh, drošības jautājums uh, mums tik tuvā reģionā tagad tiek atrisināts tikai pateicoties trešo valstu rīcībai. Mums ir jānovērš eh, tālākas eh, hum humanitāras katastrofas. Mums ir jāiesaldē visi līdzekļi un tāpat arī ir jānodrošina ieroču embargo. Bez tam ir vajadzīga arī no lidojumiem brīva zona un ANO nodrošināta droša teritorija. Jā, Maskava un Ankara ir panākuši savienošanos un šķiet, ka Turki vairs neturpina ofensīvu, bet ko tas nozīmē? Cilvēki, kas tur dzīvo, turpinās dzīvot bailēs, un tā ir tikai mazākā no problēmām. Mums ir vajadzīga īsta kopēja ārlietu un drošības politika Eiropā. Obrigada. Eh, não é uma questão do momento. Paldies. Jā. Jāsaka, ka jau astoņus gadus turpinās šī situācija un ir arī atbildīgie ASV un arī Eiropas valstis mūsu sabiedrotie, piemēram, Izraela, Saudārābija, Turcija, Katāra, apvienotie Arābu Emirāti un tam līdzīgi, ir vienmēr palīdzējuši organizēt šīs militārās grupas, kas ir atbildīgas par daudzu iedzīvotāju dzīvībām. Jāsaka, ka atbildība ir ļoti plaša arī dalībvalstis, kas cenšas distancēties no šīs jaunās agresijas, jāsaka, nav pareizi. Nepietiek šādā veidā runāt ar Turciju. Mums jebkurā gadījumā ir jāaizstāv Sīrijas neatkarība, teritoriālā integritāte un arī ANO principi. Paldies, nākamā Kiničī kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos norādīt uz to, ka pirmie upuri šajā iebrikumā vienmēr ir bērni, tie, kuri cieši visvairāk. 2008. gadā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par vismaz aizsargātākajiem kuri ir bērni. Un, protams, Sīrijas gadījumā tas nav nekāds izņēmums. Mēs saprotam, ka ļoti daudz bērnu arī tiek pārvietoti, ir izdzīti no savām mājvietām, un tas nozīmē to, ka pavisam drīz simtiem tūkstošu bērnu būs nepieciešama starptautiska aizsardzība. Ir ANO konvencija par bērnu tiesībām, un svarīgi, lai Eiropas Savienība darītu visu, lai pēc iespējas ātrāk šajā reģionā iestātos miers, lai uh, varētu aizsargāt maksimāli bērnus, kuri arī ir ierauti šajā konfliktā. Tas ir mūsu pienākums. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! Turcija ir iebrukusi Sīrijā, suverēnā valstī, pārkāpusi starptautiskās tiesības šādā veidā, un tātad iebrukus Sīrijā, nevis Kurdistānā. Mums ir jāizsaka mm, savs atbalsts Sīrijas tautai. Jāsaka, ka aptuveni 80% no kurdiem dzīvo Sīrijā, 50% dzīvo arī Turcijā, un jāsaka, tad, kad PKK cīnītāji šķērso robežu un ierodas Sīrijā, pēc tam atgriežas Turcijā, viņi tiek saukti par teroristiem. Un ko tad dara Eiropa? Mēs pēdējos divos gados 6 miljārdus samaksājām Turcijā, lai viņi uzņemtu bēgļus. Jautājums, kad Eiropa beigs šādu rīcību? Pēdējā runātāja Grapīnī kundze. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, te patiesi valda vienprātība. Ir skaidrs, ka gan padome, gan komisija e, nosoda Turcijas rīcību, iebrūkot Sīrijā. Rīt mēs balsosim par rezolūcijas projektu, bet domāju, ka pietiek Eiropas Savienībai kopā ar citām starptautiskām organizācijām ir konkrēti jārīkojas. Protams, ka Turcija mums ir svarīgs partneris, svarīgs tirgus, bet gal galā mums ir jālēm par vērtībām, kas ir svarīgāks iekšējais tirgus vai cilvēku dzīvības, sievietes, bērni iet bojā. Mums ir jāizstāv tauta iedzīvotāji. Gal galā Eiropas Savienības galvenās vērtības ir drošība un miers. Nepietiek ar to, ka Eiropas Savienībā valda miers. Mums ir arī startautiska atbildība un jārīkojas. Nepietiks tikai ar rezolūciju. Paldies, un tagad vērts Tuperainens kundzei. Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Pārstāvei. Paldies! Priecājos uzklausīt deputātu viedokļus, vēlos pateikties viņiem par komentāriem, ierosinājumiem. Turcijas vienpusējā militārā operācija Ziemeļsīrijā, protams, rada nepieņemams cilvēciskas ciešanas. Tas apdraud arī Eiropas drošību un visu šo iemeslu dēļ Eiropas padome piekdien atkal aicināja Turciju izbeigt savas militārās operācijas, atvilkt savus spēkus un ievērot starptautisko tiesību prasības. Un, protams, Eiropas eh, Savienības padome cieši seko šai situācijai. Tajā pašā laikā mums ir jārunā par ļoti nopietnu humanitāro krīzi Sīrijā. Mēs Uzskatām, ka humanitārās palīdzības sniedzējiem ir jāvar droši piekļūt uh, konkrētajām teritorijām, lai varētu sniegt palīdzību civilajiem iedzīvotājiem. Civiliedzīvotāji mums ir un paliks absolūta prioritāte. Runājot par Sočie nolīgumu, par situācijas eskalāciju Ziemeļsīrijā. Mēs ceram, ka šis nolīgums noteikti um, uzlabos situāciju. Tas nozīmē to, ka ceram, ka šī brīža vardarbība beigsies. Un, protams, ir jānogaida, kamēr sauču nolīgums arī dzīvē tiks īstenos bet ir skaidrs, ka jāstrādā pie tā, lai ilgstoši izbeigtu vardarbību šajā reģionā. Ir svarīgi, lai būtu nolīgums atbilstoši ANO drošības rezolūcijai 225. Visām iesaistītajām pusēm šī mēneša beigās ir jāsiet tiekas pie sarunu galda Ženēvā, lai atrastu ilgtermiņa risinājumu konfliktam. Vēlos pateikties uh, visiem par jūsu ieguldījumu, lai atrisinātu konfliktu Sīrijā. Paldies! Paldies Tuperēnens kundzei! Un tātad paldies arī visiem, kuri piedalījās debatēs. Un būs septiņi rezolūcijas projekti, un tātad par rezolūciju balsosim rīt. Un pavisam drīz balsošana. Herr President! Priekšsādātā kungs. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Atsākam sanāksmi. Aicinu visus ieņemt vietas. Un vēlos paziņot, attiecībā uz ombudu ievēlēšanu 16. septembrim. Priekšsēdētāji jūs informēja par to, kā tiek uzsākta ombuda ievēlēšana. Līdz 30. septembrim priekšsēdētājiem tika iesniegtas piecas nominācijas, kas visas ir pieņemtas kandidāti alfabētiska secība ir šādi. Giuseppe Fortunato, Jūlija Lafranke, Nils Mužnieks, Emīlija Orēlija un Cecīlija Vikstrēma. Informācija par kandidātiem un attiecībām.